Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ολοκληρώσουμε τώρα την... Godātie kolēģi, mēs turpināsim balsošanu. Vēl ir divi ziņojumi darba kārtībā. Pirmais ietenmēki kundzes ziņojums sarunas par Eiropas Savienības un Azerbaidžānas asociācijas nolīgumu. Otrais grozījums. Atvainojos, pirmais, saka priekšādātāja, pirmais grozījums ir mutisks grozījums par to. Lambertis kungs, lūdzu. Godātie kolēģi, lai novērstu pārpratumu, gribu pievienot vienu vārdu attiecībā uz uh, Kalnu Karabahu. Η προφορική τροπολογία. Mutiskais grozījums ir pieņemts, balsosim par to, kas par. Priekšādatājs kundze, es nepiekrītu Landsbērģa kungam, jo šis teksts kāds tāds ir, ir precīzs un pareizs bet mēs jau sākām barsot, balsot par Landsberga kunga priekšlikumu. Vajadzīgs 40 deputātu, kas protestētu, tāpēc mēs balsosim par Landsberga kunga ziņo priekšlikumu, kas par pret. Η διαδικασία αυτή διεξήχθη πριν. Šī eh, procedūra jau ir uzsākta. Un pēc Landsbergi kungu uzstāšanās es jautāju, vai kāds vēlas iebilst, un ne, nepietika, tad nebija pietiekami daudz deputātu, kas vēlētos iebilst. Ir vajadzīgs vairāk laika sauc no zāles. Vēlreiz pārbaudīsim. Jūs dzirdējāt Landsberģa kunga priekšlikumu, vai ir kāds, kas vēlas iebilst pret šo grozījumu par Kalnu Karabahu? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, μπορεί να... Godātie kolēģi, vēlos lūgt jūs izturēties mierīgi un klusi, varbūt arī tulkošanas dēļ mazliet uh, ievēlkas šī procedūra. Tātad es gribētu vēlreiz pateikt, ka nebija pietiekams skaits deputātu pret, tāpēc kas ir par Landsberģa kunga mutisko priekšlikumu grozījumu? Mazāk nekā 40 deputāti bija pret. Kas ir pret? Atturas pieņemts. Tropoloģija. Tropoloģija 2, parakalo. Otrais grozījums, kas par? Pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Viss rezolūcijas priekšlikums, personāls balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Nākamais ir Paurēbas kunga ziņojums sarunas par Eiropas saimnības un Armēnijas asociācijas nolīgumu. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim par dokumentu kopumā. Personāls balsojums lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Sveicu Porebas kungu. Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Tagad pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem. Kolīgs,